Vakardienas uh, sanāksmes protokols ir pieejams, un ja nevienam nav komentāru, tad protokols uh, ir apstiprināts. Man ir tikai viens.